action. Einen schönen guten Morgen. Labrīt visiem! Atsākam plenāru sesiju. Vispirms pāris paziņojumi no manas puses. Atbalstīgās Latvijas varas iestādes man ir informējušas par parlamentāras minoritātes atcelšanas prasību Nilam Ušu, Ušakovam. Uh, jo tiek uzsākta prasība tiesā pret viņu par, par eh, likumdošanas pārkāpumiem Latvijā. Un līdz ar to nodosim šo jautājumu juridiskajai komitejai šeit Eiropas parlamentā. saskaņā ar 71. pantu savukārt eh, ir eh, iesniegtas izmaiņas komitejas sastāvā. Nesmu saņēmusi nekāda veida iebildumus pret šāda veida sastāva grozījumiem, vai arī nesmu saņēmusi iesniegumus no minimālā deputāta skaita, un tāpēc attiecīgi eh, šīs komitejas var uzsākt sarunas par tiesību aktiem, kā mm, tas paredzēts. Savukārt ir saņemts pirmais lasījums Eh, no, no padomes attiecīgajiem, um, attiecīgiem dosk, dokumentiem. Attiecīgie dokumentu nosaukumi tiks pievienot šīs sanāksmes protokolam. Līdz ar to parlamentam tiek dot trīs mēneši, lai tas nāktu klajā ar savu nostāju, un šis eh, per, tā laika periods sākas rītdien 14. novembrī. Pirms sākot tālāk un runāju par pirmo balsošanas laiku, respektīvi pasludinu to par atvērtu. Gribu vispirms dot, um, informēt, ka Kristians Ušojs uh, var sav, ar savu ziņojumu savukārt tiek nosūtīts atpakaļ uh, komitejai ņemot vērā, ka darbs tiks atsākts starp iestādēm par vienošanās panākšanu. E, par šo prasību notiks balsojums. Pirmam kārtam priekšādātājs gribētu teikt paldies visiem Eiropas parlamentu kolēģiem, saka referents par e, grozījumiem un balsojumiem par to visu man kolēģu un ēnu referenti, īpaši mans koordinators Pēters Līzer pelnīs pateicību 5,1 miljārds eiro šai komandai, šai programmai paredzēts EU for Health, un ar šo līdzekļu rezultātiem visu veselības aprūpas sistēmu padarīsim krietni spēcīgāku, nodrošināsim saskaņotību ar citām ES politikām un veidosim arī attiecīgu rezervi dažādu veidu medicīnas aprīkojumam un zālēm krīžu gadījumiem. Ceru, ka sarunas ar padomu būs konstruktīvas un mums izdosies sarunas noslēgt vēl līdz šī gada beigām, tā lai programma varētu sākt nest savus rezultātus ES pilsoņiem jau sākot ar ar 2021. gada 1. janvāri. Un tāpēc gribētu lūgt nosūtīt atpakaļ uz komiteju šo ziņojumu tā, lai varētu sākt pastiešu iestāžu sarunas. Tātad, lūk, runa ir par ES for Health programmu. Lielas paldies! Līdz ar to mēs nonākam pie pirmā balsošanas laika balso, um, ziņojumu, par ko balsosim, ir iekļauta darba kārtībā. Balsošanas laiks paredzēts no 2009 līdz 10.15. Izmantosim to pašu balsošanas procedūru, kā tas ir bijis līdz šim. Visi balsojumi ir personāla balsojumi. Paziņoju šo pirmo balsošanas laiku par atvērtu, un tātad lūk, jums ir iespēja balsot līdz 10.15. Rezultāti tiks paziņoti 12.45. Paldies!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 der präsidentin! meine sehr geehrten damen Dāmas un kungi, darbie kolēģi, atsākam plenāru sesiju. Tagad ir paredzēta šodienas pirmās balsošanas rezultātu paziņošanu. Un rezultāti ir šādi. Jūs varat sekot tam uz ekrāna. Gala balsojumi. Bušoja kunga ziņojums Savienības darbības programma veselības jomā, programma ēs e veselība. Pieņemts. Bušai kunga ziņojums programmā ES veselība atpakaļ nosūtīšana komitejai pieņemts. Murašana un Tankungu ziņojums ilgspējīgas Eiropas investīciju plāns pieņemts. Tagad Fernandeša kunga un Tinaglī kundzes ziņojums Invest EU programma. Nolasīšu grozījumu balsojumu rezultāts. 1 CP pieņemts. Grozījums numur 6 noraidīts. Sākotnējais teksts, trešais punkts, apakšpunkts E pieņemts. Grozījums numur 7 noraidīts. 1 CP pieņemts. 13. grozījums atkrīt. 8. grozījums noraidīts. 18. grozījums arī noraidīts. Sākotnējais teksts 5. pantā, pirmā daļa un otrā daļa pieņemti. 19. un 20. grozījums noraidīti. Sākotnējais teksts 7. pāns pirmā rinkopa, apakšpunkts D, pirmā daļa un otrā daļa abi pieņemti. Grozījumi 1 CP pirmā un otrā daļa pieņemti. Viens CP pirmā daļa un arī otrā daļa pieņemti. 21. grozījums noraidīts. 1CP. Tātad priekšsēdētājs labos jau 21. noraidīts, 1CP pieņemts. 22., 23., 24. un 25. visi noraidīti. 14. grozījums noraidīts, 26. noraidīts. 7. pāns, 8. rinkopa, grozījums 1CP pieņemts. 27. grozījums - noraidīts. 4. un 5. grozījumi - noraidīts. 28., 29. un 30. grozījumi - noraidīti. Sākotnējais teksts eh, - 13. punkts - pieņemts. 31. grozījums - 32. D, 33. D, 34. D un 35. Visi noraidīti. Tāpat arī 36. noraidīts. Apsvērums numur 3. Grozījums 1CP. Pirmā daļa, otrā daļa un trešā daļa visas pieņemtas. 15. grozījums attiecībā uz apsvērumu numur 10 un otrais grozījums eh, arī par apsvērumu 10 abi noraidīti. Viens CP grozījums attiecībā uz desmito apsvērumu pieņemts. Attiecībā uz 11. apsvērumu punktu. Grozījumi numur 9, 3 un 16 noraidīti. Apsvērums numur 13. Desmitais grozījums un 17. grozījums abi noraidīti. Attiecībā uz 24. apsvērumu grozījumi 1 CP pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa pieņemt. Apsvērums numur 28. Grozījumi 1 CP pirmā daļa un otrā daļa pieņemti. 30. apsvērums. 11. grozījums noraidīts. Tāpat attiecībā uz apsvērumu numuru 30 grozījums numur 1CP pieņemts. Savukārt attiecībā uz apsvērumu punktu numur 64 12. grozījums ir noraidīts. Tagad attiecībā uz Covid eh, priekšlikumiem Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekmi uz demokrātiju, pamatiesībām un tiesiskumu. Trešais punkts, astotais grozījums noraidīts. Otrais grozījums noraidīts pēc 8. punkta 18. grozījums pieņemts. Attiecībā uz 11. punktu 9. grozījums noraidīts, sākotnējais teksts, pirmā daļa un otrā daļa pieņemta. Sākotnējais teksts 12. punktā pieņemts. Sākotnējais teksts 14. punktā pirmā daļa un otrā daļa pieņemta. 15. punkts, 19. grozījums pieņemts, un sākotnējais teksts pirmā un otrā daļa 15. punktā līdz ar to atkrīt. Pēc 15. punkta nāk 10. grozījums, no tas ir noraidīts, 16. arī noraidīts. Sākotnējais teksts 16. punktā pieņemts. Sākotnējais teksts 17. punktā atkrīt sākotnējais teksts attiecībā uz 19. pirmā un otro daļu pieņemtu, sākotnējais teksts 20. Eh, no punktu pirmā otrā daļa pieņemtu. Grozījumi 11. par 21. punktu un 12. grozījums par 22. punktu noraidīti. Sākotnējais teksts attiecībā uz ievilkumu numur 7 pieņemts Sākotnējais teksts attiecībā uz 8. ievilkumu pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz 9. ievilkumu pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz 12. ievilkumu pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz 13. ievilkumu pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz 14. ievilkumu pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz 15. ievilkumu pieņemts. par sākotnējo tekstu attiecībā uz ievilkumu numur 23, 29, 30, 31 visi pieņemti. Pēc apsvēruma punkta B pirmais grozījums ir noraidīts, noraidīts ir arī trešais grozījums. Apsvērums D 13. grozījums noraidīts. Sākotnējais teksts apsvēruma F punktā pirmā un otrā daļa abas pieņemtas Apsveram punktu T. Ceturtais grozījums pieņemts. Sākotnējais teksts attiecībā uz apsvērumu T pirmā un otrā daļa līdz ar to atkrīt. Sākotnējais teksts apsvērumu punktā AA pirmā daļa un otrā daļa pieņemts. 14. grozījums attiecībā uz apsvērumu punktu AB un 5. grozījums par to pašu apsvērumu punktu ir noraidīti. Sākotnējais teksts apsvērumu punktā AB pirmā un otrā daļa abas pieņemtas. Pēc apsvērumu punktā AB nāk 6. grozījums, tas tika noraidīts, 15. grozījums noraidīts. Sākotnējais teksts Apsveram punktā AD pirmā un otrā daļa abas pieņemtas. Sākotnēs teksts apsveram punktā AE pirmā daļa un otrā daļa pieņemtas. 17. grozījums attiecībā uz apsveram punktu AF pieņemts. Līdz ar to sākotnējais teksts AF apsvērum punktā, pirmā un otrā daļa atkrīt. Pēc apsvērum punkta AI septītais grozījums noraidīts. Tie bija visi rezultāti pirmai balsošanai šodien, un izsludinu pārtraukumu līdz 2014. Jo 2014. sāksies otrais balsošanas laiks. Paldies! Labu apetīti visiem! Signor Presidente, Boa tarde, caros colegas. Está reaberta. Dargie kolēģi, mēs eh, atsākam mūsu darbu šajā piekdienā, un pirm, pirms es eh, uzsāku otro balsošanas laiku, es eh, vēlētos atsaukties uz eh, saskaņā ar eh, reglamenta punktu. Es vēlētos dot Fernandešu kungam, kurš mūs iepazīstinās ar starp, starpinstitucionālajām sarunām par programmas Invest EU sarunām visaugstākajā līmenī. Lūdzu, Fernandešu kungs. Lūdzu. Jā, es eh, vēlētos pateikt, ka saskaņā ar darba programmu un arī ar Eiropas parlamenta reglamentu mēs esam uzsākuši sarunas šajā svarīgajā jautājumā un vēlētos pateikties arī manai kolēģei Irēnai Tinaglī. Un mēs eh, griezam, griežamies pie parlamenta ar lūgumu nosūtīt atpakaļ šo eh, dokumentu uz Ekon un Budga komitejām, lai mēs pēc tam varētu uzsākt šīs sarunas. Priekšsēdētājs jāpaldies. Mēs eh, pasakamies abiem referentiem par ziņojumu sagatavošanu, un par to mēs balsosim. Balsosim pēc komisijas priekšlikuma. Tā tad līdz ar to es izsludinu otro balsošanas laiku, otro balsošanas laiku šodien, un mēs balsosim par tiem jautājumiem, kas ir visiem izsūtīti darba kārtībā un visiem zināmi. Tātad balsošana ir paredzēta starp 2 un 3.15 šo pēcpusdienu. Procedūra jums jau ir zināma. Visi balsojumi notiek elektroniski. Visi balsojumi ir personālie balsojumi, un līdz ar to paziņoju otro balsošanas laiku par atvērtu, un jūs varat balsot līdz 15.15. 15. Un pulkstens 17.30 šodien mēs publiskosim šās balsošanas rezultātus. Līdz ar to paziņoju šo konkrēto sanāksmi par noslēgtu. Mensch. Die Sitzung ist wieder auf. Atsākam sēdi. Paziņosim uh, rezultātus šodienas otrajam balsošanas laikam. Vispirms uh, Jose Manuela Fernandes un Tinaglī uh, ziņojums Invest EU ir pieņemts galīgā lasīmā. Otrais uh, ziņojums uh, šiem pašiem autoriem par InvestEU ir uh, pieņemts un ir nolēms to nosūtīt atpakaļ komitejai. Un arī ziņojums par Covid-19 ietekmi uz demokrātiju pamatiesībām ir pieņemts šīs dienas sēdes protokols tiks iesniegts nākamajā sesijā, un ja netiks saņemti iebildumi, tiks uzskatīts par pieņemtu. Šā, šī e, sēde, sesija tiek e, pasludināta par slēgtu un vēlu visiem patīkamu nedēļas nogali. Sēde beigusies.